Bien, mes chers collègues, nous Dārgie kolēģi, atsākam darbu. Es sveicu komisāru Levandovski, kurš mūs ir pagodinājis ar piedalīšanos mūsu darbos, ar eh, budžeta ģenerālu direktoru un, un darbiniekiem un budžeta komitejas vārdā. Es viņiem vēlu ļoti labu gadu un mēs ārkārtīgi priecāmies strādāt kopā pie šī lielā budžeta jautājuma, gan gada budžetu, gan sarunas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Pirms dot vārdu komisāram, es vēlējos sveikt mūsu mm, telpā arī ekonomisko un monetāro lietu uh, Nu, Panafrikas dalībniekus. Dargie kolēģi, mēs ārkārtīgi esam pagodināti ar jūsu klātbūtni un mēs priecāmies par šo iespēju apmainīties viedokļiem un tikties. Komisārkungs. Šorīt atsākot eh, darbu, mums bija gara viedokļu apmaiņa mūsu budžeta komitejā par budžeta perspektīvām plašā nozīmē, to, kā darādās 2013. gada budžeta perspektīvu, un budžeta komiteja nolēma piedāvāt parlamentam pāris, pēc pāris nedēļām pieņemt General Guidelines 2013. gada budžetam, un protams, sarunu stāvokli ap gatavošanos sarunām pār daudzgadu finanšu schēmu. Jums, jūs bijāt tik laipni, ka iepriekšējā Strasbūras plenārsēdē ielūzāt Eiropas parlamenta deklarāciju, kas diskutē par daudzgadu finanšu schēmu, un šajā viedokļa apmaiņā tika nolēmts, ka varētu būt ļoti interesanti jūs uzklausīt un apmainīties ar priekšstatiem jau šodien. Paldies, ka atnācāt. Un es domāju, visvieglāk būtu, ja mēs tūlīt jums dotu vārdu, lai jūs teiktu to, kas jums sakāms. Lūdzu. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par jūsu uzaicinājumu. Labu pēcpusdienu visiem Arī jums vēlu laimīgu budžeta un laimīgu 12. gadu. Šīs ielūgums ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu runāt par uh, budžeta jautājumiem 12. gada sākumā, jo, manuprāt, 12. gads varētu būt visai izlēmīgs gads Eiropas uh, nākotnē, Eiropas finanšu nākotnē. Un šis darbs sāks jau arī padomē ar ļoti svarīgām debatēm piekdien. Svarīgas debatas par tā saucamo top-down pieeju, proti vispārīgais izdevumu līmenis balstoties uz komisijas priekšlikumu. Par to tiks runāts piekdien, tad nu, tas ir vēl viens iemesls, lai ar jums runātu par šo jautājumiem, jo man nav ilūziju piekdien šonedēļ mēs uh, skatīsim komisijas priekšlikumu. Tiek uzskatīts, ka tas ir pārāk liels vai diplomātiskāk runājot, tas ir pārāk ambiciozs. Mēs dzirdam šādas ziņas, un par to ilūzija man nav, taču par to runa būs piekdien. Tādēļ aicinu jūs diskutēt ļoti padziļināti uh, par to, kas tad īsti ir ambiciozi. Kas ir ambiciozs budžets, ņemot vērā šīs dienas uh, uh esošo situāciju Eiropā. Uh, Mums ir ļoti pazīstama šī top-down pieeja, tā ir komisijas izvēlēta pieeja. Top-down pieeja ir komisijas izvēlēta pieeja atspoguļojot esošo klimatu Eiropā. Mēs sākam ar 13. gada līmeni. Arī iestājoties arī par inflācijas piemērošanu, pielāgošanu ņemot vērā Eiropas Savienības jauno atbildību atbilstīgi Lisabonas līgumam, esam arī vienojušies, ka mēs vēlamies vairāk Eiropas un nevis mazāk Eiropas. Te nu ir pirmais pīlārs uh, šajā finanšu akī, tātad top-down pieeja. Otrakārt, uh, mēs runājam par diviem lielo izdevumu bloku iesaldēšanu - kohēzija un lauksaimniecība. Un uh, mēs iesaldējam 70% no budžeta un tādējādi esam arī mm, veikuši lielus ietaupījumus, lai stiprinātu jaunas aktivitātes, jaunas politikas ar jūsu atbalstu, cerams, parlamentā. Attīstība, pārobežu, izglītības mobilitāte, pāra Eiropas tīkli un arī, protams, Eiropas Savienības ārlietu atbildība, ārlietu joma. Mēs esam sadalījuši eh, šīs ambīcijas ļoti vienlīdzīgi. Mums ir jāvienojas par vienotiem atsaucas punktiem. Absolūti skaitļi nav atbilstīgie atsaucas punkti. Ļoti svarīgi, kā jūs zināt, mēs par to jau esam arī runājuši vairāk kārt ir tas, ka atsaucas punktam ir jābūt attīstībai, Eiropas Savienības budžeta attīstībai salīdzinot ar nacionālajiem budžetiem, un arī no skaitļiem izriet tas, ka aiz mums ir desmit gadu fiskālos uh, uh, ekspansija nacionālā līmenī un arī par spīti paplašināšanai un jaunām atbildībām Eiropas līmenī. Tā skaitā arī 11. gadā uh, Vidēji nacionālo budžetu paplašināšanās notika 62% līmenī un Eiropas līmenī. Tagad mums ir arī skaitļi ar 12. gadu. Tas bija mazāk nekā 42%. Tad jūs redzat šo atšķirību un tas ir svarīgs atsauces punkts. Otrs svarīgs atsauces punkts. Uh, kad mēs mēģinam atbildēt uz jautājumu, kas ir realistiski, kas ir ambiciozi šīs dienas Eiropā. Š, tās, protams, ir ilgtermiņa tendences. Un te ir vēl viens skaitlis, jo līdz 2020. gadam Eiropas budžeta vērtība līdz 20. gadam sasaistāt arī Uh, ir 0,93%, nākamā periodam tas ir 1%. Bet uh, laikā no 93. līdz 99. punktam tas bija 1,18 punkti no 14, that is 106. IKN. Tas uh, nozīmē, citiem vārdiem sakot, ka laikā no 99. līdz 2020. gadam vidējais Eiropas budžeta eh, vērtība salīdzinot ar šo IKN samazinās par 20% par, par spīti jaunai atbildībai un uh, arī par spīti paplašināšanai. Šī ir svarīga atsaucas punkti noslēgumā. Tātad mūsu lēmums stabilizēt 2013. Uh, gada budžeta līmeni septiņiem gadiem, tas, to mēs gribam panākt, ņemot vērā esošo ietau, ietaupījumu klimatu un arī valstu finanšu konsolidāciju nacionālā līmenī. Bet ir vēl viena svarīga lieta. Eiropas izaugsme, potenciālā izaugsme, nebūs atspoguļota budžeta terminos laikā no 14. līdz 20. gadam, un es aicinu arī rast uh, citus piemērus attiecībā šo ex-ante finanšu disciplīnu sept, septiņiem gadiem līdz 2020. gadam, salīdzinot ar nacionālo līmeni. arī kur mēs runājam par fiskālo pakotni un arī šīs bremzes, kas eh, tik ļoti nebremzē nacionālā budžeta attīstību. Te mūsu atsaucas punkti, ja mēs Eiropas budžetu ieliekam nacionālā budžeta kontekstā, tad uh, mēs redzam, ka tas ir atsauces punkts, un ir arī tur ir ievērojama atšķirība, un tas arī ir svarīgi. Uh, Mēs izdarām izvēles ilgtermiņa Eiropas Savienības vīzijai, kas iet tālāk par esošo finanšu krīzi, taču paradoks ir tajā, ka esošās finanšu perspektīvas 7. līdz 13. gads izstrā, tika izstrādātas balstoties uz uh, optimistisku Eiropu, kur ir izaugsme, kas tic nākotnē, bet beig, beigās mēs saskaramies ar krīzi, un tad te ir problēmas. Neviens nepārst. Ne, Mm. Mēs joprojām atceramies pagājušā gada samierināšanos. Tās arī ļoti svarīga mācība attiecībā uz mūsu sadarbības eh, modeli turpmākajiem budžetiem. Un pēdējo trīs nedēļu laikā, 11. gada decembrī, mēs saņēmām sūdzības eh, par eh, atmaksām, par kompensācijām. Uh, apmēram 15 miljārdu eiro apmērā. Tātad sūdzības, kas, e, ko mēs saņēmām decembrī trīs nedēļu laikā. Tā ir liela mācība, jo mēs varējām izmaksāt 4 miljārdus, 5 miljārdus mēs varējām izmaksāt laic, laikus. Mums bija finanšu resursi, apropriācijas un atbilstīgās budžeta līnijas, taču mums tādu nav. Un sākam jaunu gādu ar to, ka ir, uh, esam akumulējuši neizmaksātus maksājumus, esam akumulējušas parādus no 11. gada, jo nenotika šie maksājumi. Šis ir svarīgs, šī svarīga mācība ilgtermiņa vīzijai Eiropā, kur mainās uh, šis konteksts Un tagad mēs esam finanšu perspektīvas pēdējā gadā, būsim pavisam drīz mm, šīs finanšu perspektīvas, kas ir balstītas uz ļoti optimistiskiem scenārijiem, un tagad eh, mēs uzsākam īsti sārunas par ilgtermiņa nākotni. Mēs nevaram pieņemt, ka līdz 20. gadam Eiropa būs krīzē nepārtraukti, jo tas nozīmētu tādu pašnāvniecisku skatījumu uz nākotni. Un vēl viena lieta, ko es vēlos minēt, ir uh, kādas ir investīcijas, kāds ir paredzēts Eiropas budžetā, un par to esam daudz diskutējuši arī parlamentā. Nav jāatkārto, ka uh, Šīs dienas Eiropā ne tikai nepieciešama fiskāla konsolidācija, bet arī valsts investīcijas, un es tiešām arī ticu, ka investīcijas Eiropas līmenī ar bu Eiropas Savienības budžetu kopā ar makroekonomisko uh, disciplīnu un mm, nosacītību tas ir labākais politiskais apvienojums, lai atbalstītu šīs dienas Eiropu un lai palīdzētu arī valstīm, kurām ir problēmas, lai tās varētu atgriezties un veicināt uh, izaugsmi un uh, nodarbinātību. Tad uh, šī ir Eiropas vīzija uz ilgāku termiņu līdz 2010. gadam, 2020. gadam. Tad, tad, mm, arī paredzēt stabilas investīcijas līdz 2020. gadam. Es nepieņemšu, un arī piekdien es nevaru pieņemt tos komentārus, kuri saka, ka budžets ir ievērojami jāsamazina mūsu budžets, ir eh, kopienas budžets un eh, mazāk varbūt jāmazina nacionālais budžets, jo eh, kopienas budžeta noteikumi daudz stingrāk nekā nacionālā līmenī. Jo viegli jau pateikt, lūdzu, samaziniet budžetu, bet ir grūtāk piekrist par to, kādā veidā mēs varam veikt samazinājumus, lai visi tam varētu piekrist, neizjaucot arī budžeta līdzsvaru. Tas nav kas tāds, ko esam piedāvājuši. Uh, Nu, mēs šeit nenodarbojamies ar kaut kādu kaulēšanos kā austrumu tirgos, tirgojot tepiķus. Nē, šis ir zelta vidusceļa priekšlikums. Un mēs gribam aizstāvēt mūsu priekšlikumu. Tādēļ. Tādēļ mums ir jāmazina šī uh, balss, kas iestājas par budžeta samazinājumu un jāiestājas par Eiropas stiprināšanu, un kā tad ir parlamenta loma, un šis ir noslēgums manai runai. Mēs arī augsti novērtējam parlamenta ieguldījumu, arī šuri komitejas sagatavoto rezolūciju. Mēs arī esam priecīgi par jūsu nostāju par pašu resursiem. Uh, pašu resursus mēs nevaram atrunāt līgumā, mums tie ir jāsasaista saprātīgi. Arī runājot par budžeta apmēru un struktūru, tas ir tikpat svarīgi. Taču sākas tagad sarunas un uh, laika spiedienā izdomās komisija tā ir realitāte, ja mēs gribam līdz 14. gadam uzsākt programmas. Mums ir nepieciešams Mums nepieciešams izvairīties no atsevišķām vienošanām par dažādām jomām, lai neizjaukt budžeta līdzsvaru. Un te es dodu solījumu. Es gribētu, un es arī stingri atbalstīšu mūsu, mūsu priekšlikumu. Pirmais sarunu cikls notiks padomē piekdien. Mums ir nepieciešama ļoti spēcīga balss nevis lai vainātu Eiropu, bet lai stiprinātu Eiropas Savienību un ir tikai, jāteic, viena iestāde, kurai ļoti spēcīga balss, un tā ir, Eiro, tas ir Eiropas parlaments. Paldies par jūsu uzaicinājumu. Merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs. Dargo Januš, mm, spontāna budžeta komitejas locekļu reakcija rāda to, cik jūs aicinājums mm, rāda mm, pozitīvas atsauksmes zālē. Es tūlīt došu vārdu mūsu referentiem. Raimers Böge. Bet vēl es tagad runāt? Ļoti labi. Un pēc tam vēl Raimer, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Ich. Paldies. Es augstu vērtēju to, ka komisārs Dānijas prezidentūras sākumā tikās ar mūsu sarunu vešanas komandu un vērsās pie mums ar lūgumu. Verruf an das Parlament. Un īstenībā vērsās pie mums ar saucienu pēc palīdzības, un viņš ir atzinies uh, tajā, kas viņam ir svarīgi. Uh, un mums kā parlamentam īstenībā ir e, jāatkāpjas no sava saruna vešanas mandāla, ko mums piešķīra Sūre, un e, Salvadors Galarīga to izcīnīja plenārsēdē. Tam ir pietiekami labi iemesli, un tie tika uzsvērti. Tā tad mums ir jāizvēlas jau nospraustā saruna vešanas pozīcija. Protams, nākamo mēnešu laikā tas būs jāievēro. Uh, un es ceru, ka Dānijas prezidentūra būs pietiekama racionāla un pragmatiska, un, nu, varbūt kā tāds uh, Dānijas kaimiņš, es drīkst atļauties tā teikt. Un jābūt efektīviem, uh, paralēliem. Um, efektīvām paralēlām sarunām ar parlamentu. Tā tad strādājot pie šīs negotiation box, ko piedāvās jūnija beigās Eiropadomē, varbūt tad māja beigās finanšu ministra par to jau sāks runāt. Un es jau gribēju tagad paust savus cerības, ka proti arī mēs pirms tam iesaistīsimies tikpat intensīvā dialogā ar padomi jo savādāk parlaments jau atkal tiks nostumts maliņā. glaube auch. Manuprāt, tāpat ir jāatzīmē, ņemot vērā iepriekš gūto pieredzi, uh, ka parlaments ir gatavs darīt savu darbu, komitejām vienkārši niez nāgi, lai izstrādātu jaunus likumdošanas priekšlikums un pēc tam e, vestu sarunas ar padomi. Jo, protams, ne par ko nevar vienoties, ja vienošanās vispār nav no formulēta. Un, protams, ka kvalitāte ir svarīgāka par kalendāru. Es domāju, ka parlaments īstenībā var veikt šo darbu pēc iespējas labāk. Un domāju, ka mēs esam interesēti vest tādas ļoti intensīvas sarunas, bet mums ir jāsaprot, ka varbūt paralēlas sarunas. Jo, ja ir piekrišanas procedūra, mēs varam teikt vai no jā vai nē, tādā veidā reaģējot uz padomus izstrādāto priekšlikumu. Nu, no, bewusst die Kommission ein Stück provozieren. Gra es äh, arī apzināti gribu provocēt komisiju. Äh, Dārgais Januš Levandovski. Iepriekšējo reizi e, tā tad jūs bijāt parlamenta sarunu vešanas grupas priekšsēdētājs. 2006. gada janvārī, kad e, Eiropadomē uzstājās Britu prezidentūra ar saviem secinājumiem, jo Luksemburgā cietām neveiksmi, nebija vēl uh, tādas steidzamības padomē, un tad beigās komisija teica, ka mums ir jāpieņem tas, ko ir pieņēmusi padome savā lielajā viedumā. Tur bija noteikti finansējuma griesti, tur bija noteiktas summas un vēl papildus prasības. Ja kaut kas tāds notiks tagad, tad es sagaidu no šīs komisijas, no atsevišķiem komisāriem, kolēģiju un no komisijas priekšsēdētāji, ka ņemot vērā šo lūgumu, jūs nākamajos mēnešos ļoti rūpīgi strādāsiet, un tad, kad padomēji šķitīs, ka viņi varēs mums piedāvāt mazāk kvalitatīvu priekšlikumu, tātad kaut ko tādu, kas ir pat mazāks par līgumā noteikto minimumu, nu, ja mums neizdosies vienoties tad mēs sagaidām, lai komisija atbalstītu parlamentu un teiktu, mēs uz to neielaidīsimies, noraidiet to. Un būtu ļoti jauki, ja mēs vienā brīdī varētu pateikt, ka ne komisija, ne parlaments nevar atkāpties no tā, kas ir noteikts līgumā, jo mums ir jāved sarunas nopietnā manierē. Es ceru, ka varu rēķināties ar komisijas patstāvīgumu un mēs tikai tādā veidā varēsim panākt savus uh, sarunvešanas pozīcijas uh, īstenošanos. Paldies! Paldies, Raimer Ivo Kalfi! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēžkungs. Priekšsēdētāji kungs. Vēlējos jums pateikties par ierašanos komisijā un domāju, Raima, Raimers izteica dā, daudzus ļoti vērtīgus domu graudus, ko es varētu atbalstīt. Pirmām kārtām. Jūs pretnostatījāt šo pieeju no augšas uz leju, pieeju no apakšas uz augšu. Bet eh, kāda tad ir eh, vispārēja lietu padomas eh, darba kārtība nākamajā reizē? Viņa atkal runās par kaut kādiem vispārīgiem skaitļiem, vispārīgām summām. Mums ir jāpieņem pietiekam laba pozīcija, bet tajā pašā laikā mums nevajadzētu pieņemt tādus argumentus, kas ir balstīti jau uz iepriekš izlēmtiem ierobežojumiem. Es uzskatu, ka mums noteikti vajadzētu atbalstīt komisijas pozīciju, un ja mēs runājam par jautājumiem, kas nav saistīti ar finansējumu, mēs diskutēsim par komisijas priekšlikumu, kuru neietekmēs kaut kādi padomus uzliktie ierobežojumi. Tāpat es gribētu atzinīgi vērtēt to, ka norisinās sarunas par likumdošanas priekšlikumiem un parlamentā mums eh, nu pat bija tikšanās, eh, kā labāk organizēt savu darbu un, protams, mums ir jāizvirza vislabākie sarunu vedēji, visaktīvākie sarunu vedēji no visām komitejām, lai viņi savu darbu padarītu godam. Protams, mums ir jārunā arī par iestāžu nolīgumu, un tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no komisijas un jūsu uh, gatavotā priekšlikuma. Mēs jau kādu brīdi par to esam diskutējuši, un eh, man ir uh, varbūt tāds ieteikums, varbūt varētu iesaistīties sarunās jau pirms tam, lai mūs vienu otra priekšlikums nepārsteigtu. Bet, protams, mēs esam iepazinušies ar galvenajām vadlīnijām. Visbeidzot, šorīt mēs par to jau diskutējām. Tātad komisija var mums sniegt palīdzīgu roku strādājot pie pašresursiem. Not... Parlaments uzskata, ka pašresursus nevar atdalīt no daudzgad finanšu schēmas, un komisijai ir jārunā skaidru valodu šajā nozarē. Bet mēs joprojām sagaidām kaut kādas aprēķinas no komisijas. Un Dehēna kungs teica, ka nevajadzētu tagad iegremdēties kaut kādās ideoloģiskajās diskusijās, bet jārunā tā augstasinīgi tikai par skaitļiem. Es saprotu, ka te varbūt komisijas rindās valda zināmas bažas, bet ja jūs mums piedāvāsiet kaut kādus aprēķinus, es domāju, tas noteikti e, labvēlīgi ietekmēs arī mūsu pozīciju, kas vēl nav izstrādāta līdz galam. Protams, vajadzētu padomāt arī par e, citiem finansējuma avotiem e, un visbeidzot pēdējais teikums. Has to be a totally open process. Pagagas kungam pilnīgi taisnība. Procesam ir jābūt pilnībā atvērtam. Uh, ir konkrēta grupa padomē, kas strādā pie daudzgadu finanšu schēmas, un es saprotu, ka varbūt viņi nav runājuši par 100% uh, eh, patiesību pilnīgi visur. Un eh, mums vajadzētu panākt, lai visas debatas arī internās būtu pilnībā atklātas, jo parlaments ir pilnīgi caurskatāms. Tātad eh, mēs bieži vien uzaicinām pie sevis kādu no prezidentūras, no padomas, no komisijas, bet mēs gribam arī dzirdēt, eh, kas tad īsti notiek padomē, par ko viņi tur sarunājas. Tā mums vienkāršāk būs eh, organizēt savu darbu. Paldies! Merci! Paldies, Ivalu! Nu, mūsu divi līdzres, līdzreferenti par pašu resursiem nav varējuši ierasties šajā pēcpusdienā, bet viņi lūdza jums uzdot šādu jautājumu, komisārkungs, kad komisija plāno mums prezentēt savu priekšlikumu par juridisko pamatu attiecībā uz TVA, eh, PVN piešķiršanu Eiropas budžetām. Uh, Ehm, tātad jautājumā par pašu resursiem komisija ir cels priekšā divus konkrētus elementus. Tātad eh, finanšu darījumu nodoklis, mums jau bija viedokļa apmaiņa par šo. Un otrkārt daļas PVN mm, piešķiršana. Mūsu interesēta laika grafiks. Es došu vārdu tagad zālei. Salvadoras Garīga lūdzu vārdu. Gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdi. Es vēlētos pateikties komisāram, un es priecājos par viņa nu, paziņojumiem, par viņa vēlmi pierādīt stingru attieksmi pirmajā sarunu raundā ar padomi. Komisārs mums teica, ka nostāja spēcīgā balss sarunu vešanā ir parlamentam, bet Berges kungs teica, ka pagājušā gada jūnijā mēs um, izteicām savu atzinumu, un tas parādās mandātā, ko um, devām mūsu sarunvedējiem. Komisārkungs, mūsu apņemšanās iet vēl tālāk par Eiropas komisijas nostāju, un es domāju, ka tā ir daļa no problēmas. Mums eh, vienmēr ir bijusi līdzsvarota politiska nostāja starp politiskajām grupām, parlamenta specializētajām komitejām un secinājumi, pie kuriem mēs nonākam, eh, dāti ar skaitļiem, tie saistās ar spēcīgu politisku apņemšanos mūsu mm, iestādē. Un runājot par tehniskajiem jautājumiem, mēs dodam prie, eh, prioritāti mm, Eiropas komisijai, tā var izšķirt jautājumu, un šeit komisija, komisijai ir iespēja ieviest struktūru, galīgos noteikumus daudzgadu finanšu schēmai. Uh, Bet runājot par skaitliskiem datiem, procentiem, kas ir svarīgi, mums jau ir savs viedoklis, kas, manuprāt, iet vēl tālāk par to, ko mm, aizstāv Eiropas komisija. Problēma, um, komisāra kungs, ir, ka jūsu, ja Eiropas komisijas priekšlikums ir ārkārtīgi tuvs minimumam, ko mēs varētu pieņemt. Un Mm, iespējamais maksimums. Pozīcijā jābūt ļoti stingrai attiecībā uz skaitļiem un kā tā kā komisijai nebūs liels manevru iespējas, noteikti vajadzēs atkārtot pievērsties, jums būs atkārtot jāpievērš Eiropas parlamenta priekšlikumam, un tas ir ietvars, kurā mūsu sarunu vedēji strādās turpmākajās sarunās. Mēs, komisāra kungs, vēlamies, lai komisija nespēr soļus atpakaļ, un te nav runa par skaidriem griezieniem, uh, piedāvātajos skaitļos vajadzētu, lai jūs ņemat vērā 2020 stratēģijas mērķus. Mēs uzskatām, ka kā izējas punkts par ir parlamenta priekšlikumam, ka komisijai jāzina, ka um, ņemot lietas apstākļus, parlaments aizstāv pozīciju, kas iet vēl tālāk um, par pozīciju, ko aizstāv komisārs Garons Ferms. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdi. Man nav daudz papildus komentāru, tikai daži papildinot to, ko jau teica kolēģis. Domāju, ka mums ir arī vispārīgi vienošanās par šiem, bet vēl viens komentārs par skaitļiem un uh, faktiem atceraties debats 12. Um, par 12. gadu, par korektiem skaitļiem, kad mēs runājam par īstenošanu realitāti. Ļoti svarīgi, manuprāt, lai mums būtu diskusija par šo īvēloju, to arī minēja Ja komisija prezentē padomē skaitļus, tad, protams, tie jāprezentē arī Eiropas parlamentam, lai mēs varētu vest sarunas par vienu to pašu pamatu. Tas ir ļoti svarīgi, lai nebūtu nekādu pārpratumu par to, kas ir fakti un tam līdzīgi, lai mums būtu viens pamats sarunām. Un tad vēl ir ļoti būtiski, ka tiktu arī daži skaitļi, nu, daži no šiem skaitļiem publicēti. Nu, ne visi, bet, piemēram, skaitļi, kur jūs minat savā ievadrunā, šie skaitļi tik tiešām arī. Nu, norāda uz uh, situāciju, kas pilnīgi atšķirs no tā, ko iedomājas ja varbūt cilvēki. Es saku Zviedrijas parlamentam, ka budžet, Eiropas budžets uh, samazinājies par 20% salīdzinot ar nacionālo kopienākumu. Viņi man neticēs. Tā mēs domāju, tas ir jāpublicē, lai būtu visiem uh, visās dalību valstīs pareizais, per, pareizā perspektīva un priekšstats. Tālāk par uh, kalendāru, par termiņiem. Par to varētu arī nedaudz padiskutēt. Mēs zinām, ka Dānijas prezidentūra ir noteikusi patusi sev termiņus, lai arī nāktu klajā tādu platformu sarunas, eh, lai tas varētu noslēgt jūnijā, bet mēs visi zinām, ka No jūnija līdz gada beigām seši mēneši, tas ir ļoti īs uh, laika termiņš, jums ir jāsadā visiem juridiskiem pamatiem, ar uh, sarežģītiem principāliem jautājumiem, pašu resursu un tām līdzīgi. Un tad, protams, arī cipari. Es domāju, ka mums ir jāveic analīze, ir ļoti svarīgi mums uh, um, nebūt pārāk nospiestiem, no, nebūt pārāk pakļautiem laika spiedienam, izmantosim iespēju arī uh, varbūt izmantot vēl papildus laiku nākamgad, bet būs spiediens no jūsu administrācijas, kurai nepieciešams arī būt gataviem līdz 14. gada 1. janvārim un tam līdzīgi. Mm, ir ļoti būtiski, lai mūsu darbs būtu pareizs. Tas ir svarīgāk nekā tas, lai mūsu darbs būtu ātrs. Un visbeidzot. Mēs visi zinām, jūs to arī minējāt, mums ir šī sektoriāla jautājums, ir jārunā par kohēziju, lauksaimniecību un tam līdzīgi, mums jāved sarunas par ekonomiskiem skaitļiem, par, uh, par īstenošanas problēmām, bet tad ir arī vairāki horizontālākas, principiālākas lietas, par kurām jādiskutē. Es domāju, ka komisija tik tiešām to labi sagatavos, piemēram, elastība. Uh, par ko esam daudz runājuši, vai ir kaut kādi jauni veidi, kā uz to raudzīties. Raimers arī daudz ir par to domājis, vai ir vēl kāds uh, cits veids, kā mēs varam risināt ar ielstības jautājumiem. Par to esam runājuši arī šuri komitejā. Varbūt mēs uh, varētu arī celt jaunas lietas galdā, lai atrasinātu um, dažas iestrēgušas pozīcijas un varētu iet tālāk. Tad arī arī instrumenti, kas pašlaik nav budžā, budžetā, iekļautos budžetā. Eiropas attīstības fonds par to jau desmitiem gadu tiek runāts, varbūt arī vēl citas lietas. Kā mēs izvairīsimies no tā, ka aizvien vairāk resursu Eiropas uh, lietām atradīsies ārpus Eiropas budžeta, un otras puses esam arī interesēti rast jaunus finanšu instrumentus, lai īstenotu lietas, kas ir svarīgas, pat ja. Uh, Tās nevar iekļaut budžetā. Mums ir nepieciešams precizēt dažus no šiem principiālajiem, horizontālajiem jautājumiem, ne tikai sektoriālos jautājumus un vispārīgos ciparus. Paldies. Merci. Paldies. Karls Aglunds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par to, ka arī veltat savu laiku, lai mums diskutētu par šo svarīgo tēmu papildināšu arī kolēģi sacīto, ir lieliski redzēt, kā parlaments ir eh, visai eh, vienot savā viedoklī, ir vairākums, eh, kurš atbalsta šo vairākumu šeit parlamentā, tas tā nav padomē, protams, kur dalību valstu viedokļi šķēļas, un tas padara sarunas sarežģītas arī to, kādā veidā padome lemj un pieņem lēmumus par šādiem jautājumiem. To mēs visi zinām. Tāpat laikā man ir jāatgādina arī, ka Par spītī labam šur ziņojumam daži no mums tomēr uzskatīja, ka šur ziņojums nav precīzi varbūt tas, ko mēs vēlējāmies. Mums gribējām vairāk uzsvērt to, ka ir tagad jāmaina izmaksas uz uh, tiem mērķiem, kas veicina ekonomisko izaugsmi. Pirms mēs prasām vairāk naudas. Mm. Tad tā ir mūsu ideja arī šur ziņojumā, tas ir mūsu saruna pozīcijas pamatā, bet varbūt tas varēja būt vēl plašāks. Tālāk. Komisijā arī runājot par daudz gan finanšu plānu, arī šis gars tur ir redzams, bet nu, arī ekonomiskais spiediens ir liels un mums ir jāanalizē <clears throat> esošās izmaksas un raudzīt, kur mēs varam mainīt uh, situāciju, jo būs grūti visu iekļaut budžetā. Mēs vēlāk cerams, arī koordinātāru sanāksmē cerams, varēja. And this is something which we at least welcome very much arī apstiprināsim um, uh, referentu, lai mēs varētu runāt arī par izdevumiem un par Eiropas Savienības izdevumiem, lai varētu ie veikt ietaupījums gadījumā, ja nauda netiek iztērēta, arī sistēma pašlaik ar šiem žēls ir ļoti nestabila. Tālāk par pašu resursiem. Tas ir kas tāds, kas ir ļoti svarīgs mūsu grupai. Arī runājot ar nacionālajiem politiķiem, viņi nesaprot, kas tie paši resursi tādi ir, viņi nesaprot arī tehniski, kas tas ir. Tādēļ mēs uzskatām, ka tas ir politiski nepieciešams, un mums ir jāveic arī zināms tāds pedagoģisks darbs. Ļoti svarīgi, lai komisija pēc iespējas ātrāk nākt klējā arī, arī, arī ar eh, juridiskām uh, precizitātēm un skaitļiem, lai padarītu sarunas vieglākas un arī ideja par pašu resursiem nenozīmē, ka mēs palielinām nodokļus. Tā to uztver nacionālie politiķi, jo viņi pašu resursus uzskata kā jaunus vai papildus nodokļus, un viņi neuz, neredz un neinterpretē šo pašu resursus tā, kā mēs to darām. Uh, jo mūsu grupa uzskatām, uzskata, ka tas nenozīmē palielināt nodokļus, un te ir izaicinājums. Mēs zinām, kā par finanšu darījumu nodokli runājot, mēs arī turpināsim sarunas par šo nodokli, bet, protams, ka šīs jautājums būs sarežģīts un komisija iedara viss, lai tas neizgāžas, ir jāatbalsta arī parlaments un jārod arī vēl citi resursi, lai mēs principiāli arī varētu mainīt budžeta finansēšanu. Patiesi saprotu, ka realistiski runājot, pašu resursi varbūt nenoseks pārāk lielu budžeta daļu, vismaz ne pašlaik, bet, nu, esmu pārliecināts, ka komisija radīs šeit labrīsnē. Paldies. Merci, mon cher collègue. Paldies, ko tātad kolēģi Izabela Djona. Merci, Jā, paldies, priekšsēžkungs. Es um, varbūt nerunāšu tā kā iepriekšēji kolēģi. Mēs zinām, ka Eiropas parlaments ir mm, tātad pievienojis um, Lisabonas um, līgumam uh, Eiropas 2020 uh, stratēģiju un Ja, mm, tur bija vairāk, ka tur bija 5% palielinājums 2016. Um, gadam, un pat ar to mēs nevaram visu finansēt. Uh, Un mēs tātad esam sastopamies ar lielu sarežģītām, tas varbūt pamato vairāk pašu resursu nepieciešamību. Es pievienošu, ka šo runāt par šiem pašu resursiem ideja ir ietaupīt valstu budžetos, un šajā ziņā es piekrītu um, to, ko jūs um, prasāt līdz, to, ko uzdeva lī, divi līdz referenti, šī nepieciešamība, lai būtu skaitļi, konkrēta informācija, jo ja mēs patiesi vēlamies. Uh, um, tandēmu veidot starp parlamentu un komisiju, un mēs vēlamies saistīt valstu parlamentus ar mums, tad mm, lai viņus mm, piesaistītu un lai viņi arī būtu interesēti aizstāvēt mm, pašu resursus, jo tas samazinās valstu uh, devumu, un mums ir nepieciešams tos iesaistīt. Un mm, līdz ar to nepieciešama pēc iespējas um, skaitliskāka informācija Un um, š, tas ir nedaudz nolikts malā. Uh, un, uh, ja mēs vēlamies, lai viņi strādātu kopā ar mums, mums nepieciešams viņus kaut kā pievilināt ar kādu cepumu vai ko citu. Un uh, viņi, tā, lai viņi arī būtu ieinteresēti, tā, lai komisija un parlaments kopā darbotos attiecībā pret grūtībām, kā, ar kādām mēs sastopamies padomē. Paldies, Izabela Artunga kungs! Thank you, Mr. President. Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par prezentāciju runājot par Eiropas Savienības ilgtermiņu vīziju. Kādu vīziju? Es nedzirdēju neko par šo vīziju. Jūs runājat par samazinājumiem, kādiem samazinājumiem. Es katru dienu, katru gadu to dzirdu, bet katru gadu arī palielinās izdevumi. Šogad tikai un vienīgi padomu paziņoja samazinājums, un arī padomu to ir īstenojusi, bet nevis jūs. Esmu dalība valsts pārstāvis un es cīnos par saviem uh, pilsoņiem un es ceru, ka cerība pašlaik ir dalība valstīs un nevis komisijā. Es ticu pašu resursu. Es neticu pašu resursiem. Nacionālā suverenitāte, jā. Es domāju, ka ir laiks mainīt Eiropu un ir nepieciešama politiskā griba arī komisijā kas attiecas uz manu pār, pārtīju, mēs atbalstīsim padomi un es eh, arī lieku cerību tam, ko viņi prezentēs šogad. Merci, monsieur Bokroš. Paldies, Bokroškungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tāds pieticīgs komentārs, Jānošs, varbūt taktisks ieteikums piekdienai. Lūdzu, neizmantojiet argumentu ka Eiropas Savienības budžets var palikt pašreizējā apjomā, jo tas nepieauga tad, kad auga nacionālie budžeti. Tas nav labs arguments, jo tas ir pretrunā citiem jūsu argumentiem, proti, ka Eiropas Savienības budžets ļoti lielā mērā atšķirs no dalībvalstu budžetiem. Kādēļ tam vajadzētu tikt palielinātam vai pamazinātam? Te nav nekādas jēgas. Es jums varbūt uh, izteikšu četras uh, pieticīgas piezīmes. Nu, padomājiet par loģiskumu tajā. Pirmām kārtām. Mēs, protams, saprotam, ka piedzīvojam ļoti grūts laiks Eiropā. Visa Eiropa piedzīvo recesiju. Ļoti daudzās valstīs, vai nu jums tas patīk vai nē, budžeti nav domāti, lai veicinātu izaugsmi jo budžetam ir griesti, ne pat stikla griesti, bet normāli solīti griesti, kuriem cauri nevar izsisties. Eiropas Savienības budžets, kā daudz apgalvotajā skaitā jūs, ir atšķirīgs budžets, gan runājot par tā apjomu, struktūru, mērķiem uh, un visu pārējo. Līdz ar to Eiropas Savienības budžets ir pārāk mazs, lai veicinātu izaugsmu pat traknajos gados. Tātad, nu, padomājiet par to tagad sliktos laikos, liesajos gados, tikai struktūrālās reformas un konkurētspējas pieaugums var veicināt izaugsmi. Nu, kā to tagad izmisīgi mēģina Itālija un citas valstis. Premjerministri cenšas to darīt. Protams, mēs varam cīnīties par Eiropas Savienības budžetu sakojošā veidā. Proti, Eiropas Savienības budžeta loma ir atbalstīt struktūrālās pārmaiņas, lai varētu uzlabot konkurētspēju. spēju. Un kā sekas tam būs, tā tad ir jāatbalsta struktūra reformas, kas varētu Eiropas Savienību padarīt konkurētspējīgāku starptautiskā līmenī. Viena no būtiskajām problēmām ir jauniešu bezdarbs. Vairākās valstīs tas ir sasniedzis pat 50% atzīmi. Ja mēs runājam par mūža izglītību, izglītību, studentu apmaiņas programmām, un citām būtiskām jomām, mēs varam teikt, ka tieši tādā veidā mēs veicinam konkurētspēju visā pasaulē. Un, protams, jums ir jākonstatē prioritātes un tām ir jāsako. Paldies, uh, runātājs pasakās poļu valodā. Merci. Paldies, godāto kolēģi, Derek Sogu. Yeah, sir, sir. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms teikt dažus vārdus par nākamo finanšu schēmu, es gribēju pakavēties pie parlamenta budžeta. Tātad es nesen redzēju ziņu Twitterī, kur bija runāts par parlamenta budžeta vedlīnijām, kas tika apspriestas šorīt. Un um, pēdējā dien, pēdējās diennakts laikā es redzēju arī jūsu vēstuli, ko jūs nosūtījāt uh, institūcijām, lai tās samazinātu savus budžetus. Un ka jūs par 1% līdz 2013. gadam samazināsiet komisijā nodarbināto skaitu un līdz 2020. gadam par 5% darbinieku skaitu samazināsiet. Kā tad jūs varat samazināt darbinieku skaitu par 1% vienā gadā un 5 gados par 5%? Es domāju, ka ļoti daudzi saprata un pat varbūt piekritīs jūsu vārdiem par Eiropas Savienības budžetu, ka budžets var uh, radīt izaugsmi, darba vietas, uh, piesaistīt investīcijas. Bet eh, jūs jau šos argumentus esat izmantojis, nu noteikti pēdējo divu gadu laikā, un tie mūs nepie kā nav noveduši. Tātad tās ir tūkšas diskusijas bez taustāmiem rezultātiem. Tādēļ vēlējos pavaicāt, kādus citus argumentus jūs un mēs varētu izmantot, lai pārliecinātu padomi un īpaši dažas dalību valsts par Eiropas Savienības budžeta pievienoto vērtību. Paldies! Merci, nu, paldies, dargo kolēģi! Neviens vairs nav pieteicies runāšanai. Mm, no savas puses es izteikšu dažus komentārus. Nu, sākumā es pateicos Janušam, tāpat kā to darīja jau kolēģi par skaitļiem, par salīdzinājumiem starp budžetiem, ņemot vērā um, ieteikumu būt uzmanīgiem, izmantojot šos skaitļus, kā to teica mūsu kolēģis Bokrošs. Bet tas ir salīdzinājums, kas um, ir visai tāds pārsteidzošs. Patiesība ir tāda, ka ņemot vērā faktu, ka līdz šim brīdim Eiropas budžets pretēji ir eh, tātad finansēts no nacionālajiem devumiem, un Eiropas budžets cieš no sliktas pārvaldības pagātnē no dažiem um, to finansētājiem. Uh, Un um, mums ir pārsteigums, un šis uh, understatements ir um, arī tāda nu, augstprātība, kas liek maksāt par uh, sliktu pārvaldību pagātnē, un tā ir pašreizējā situācija. Grūtības, kādas mums šobrīd ir, abas institūcijas, kas strādā rokrokām. Rok Tātad izaicinājums ir tāds, lai šis jautājums, tad, kad tas tiks skārts Eiropa padomē, nu, valstu vadītāju vadībā, lai tas tiktu skatīts kā um, vadītāju līmenī, nevis kā budžeta ministru līmenī, jo uh, pirms tam es uh, Atminos, ka jūs arī vadījāt parlamenta delegāciju iepriekšējās sarunās, un tāpat arī Boglis kungs šeit ir klāt. Un te šie valsts vadītāji uzvedās kā finanšu ministri, kā grāmatveži, un ja mums ir maz cerību redzēt budžeta ministrus uzvesties kā valdību vadītājs, mums tomēr ir cerība, ka valstu vadītāji uzda, uzvedās kā valdību vadītāji. Respektīvi, bez šīdām grāmatvedības sekām pie viņiem, lai viņi ņem vērā interesi, kāda ir vidējā termiņā, kāda ir finansējumam, kas būtu saprātīgā līmenī, investīcijām, kas ir nepieciešamas, lai atgūtu konkurētspēju. Un šis saprātīgs finansējums un uh, Eh, jaunās kompetences, ko, kas, eh, kuras viņi piešķīra Eiropas Savienībā, pateicoties Lisabonas trī, um, līgumam. Mums bija nepieciešama desmit gadi, lai to izdarītu un lai palielinātu Eiropas Savienības kompetences. Tam nebija mm, nekā nekādas jēgas, un ja mēs turpmākajā laikā ne, nevēltam nekādu finansējumu, lai to īstenotu, un, kā teica Dukroškungs, budžets ir mazs, tas nevar veicināt makroekonomiku, bet tam var būt ļoti veiksmīgas makroekonomiskās sekas, bet izmantojot subsidiaritātes principu finanšu jomā, mēs varam darīt tā, lai 27 valstu līmenī laba izmantošana publiskajiem līdzekļiem tiktu maksimizēta tieši pateicoties Briselē, nevis 27 dalībvalstīm. Un tieši tā ir tā pedagoģija, kas mums būtu jācenšas īstenot attiecībā pret um, dalībvalstu pārstāvjiem. Un izējot no tā, mēs redzam, ka šajā sarunās ir trīs svīras, kā varētu uh, mainīt lietas. Pirmām ir izveidot jaunus pašu resursus. Ja nav vienošanās par to, nekas nevar tikt finansēts. Tāpēc no pirmās dienas parlaments ir uzstājis uz to, ka parlamentam var būt vienošanās par izdevumiem tikai tad, ja ir vienošanās par jauniem pašu resursiem. Otrā atslēga, jeb svira, ir maksājumu apropriācijas. Tas nozīmē to, ka vairāki kolēģi jau par to runāja, jūs pats arī par to runājat, komisār kungs, kad jūs mums minējāt skaitļus, cik liels ir e, pras, pieprasījumi pēc um, maksājumu apropriācijām decembra mēnesī, un kamēr vien mēs, e, mums nebūs skaidrība par reālajām vajadzībām, kādas ir um, maksājumu apropriācijām un patēriņam, un uh, jo tad uh, publiskā doma mums teiks, ka jūs visu laiku mums prasāt naudu, bet jūs nespējat to iztērēt. Un tas ir augonis, kas ir jāizgriež. Tas ir punkts, kas ir jāatrisina. Un uh, otra vēl viena svira ir eh, šī politikas kapacitāte. Es teiktu, ka jānogalina svētā govs. Es nevēlu es, um, rosināt slaktiņu, bet es to vēlos. Tātad viņai piespriest tādu kā diētu un par spīti visiem mūsu pūliņiem mm, nebūs tādu lielu izmaiņu līdz 2020 gadam, tur būs mazs palielinājums. Un mums būs nepieciešams pašreizējā kontekstā, kad Eiropa atrodas krīzē, koncentrēt mūsu budžeta pūliņus uz visām politikas nostādēm, lai atgrieztos uz konkurētspēju. Bet mēs varam pietiekami daudz eh, ieguldīt tur naudu, sasniegt kritisko masku masu tikai tad, ja mēs ņemam naudu no ārpuses. Mēs izvēršam 80% no mūsu tēriņiem tika līdz šim veltīti klasiskajām politikām, kurās mums ir svarīgas un kas ļāva valstīm gūt mm, guvumus. Tās ir šīs mm, tādas lielās svētās govs. Vai mums ir iespēja un politiskā griba tās nedaudz novājināt, mm, tā lai dotu līdzekļus un lai. Uh, Um, veicinātu jaunas politikas, kas kļūst nozīmīgākas šodien. Tas ir šis lielais jautājums, kas mums būs jāatdod un kuru mēs jau šur komisijā uzdevām un, un um, šī budžeta uh, lēmēju institūcijām. Un uh, mums ir nepieciešams, kā jau tas tika teikts, vienoties par veidu, kā strādāt kopā par uh, maksājumu apropriācijām. Mums uh, Eh, būtu nepieciešams, lai komisija mums sniedz informāciju par to, kādas būs sekas eh, val, nacionālos budžetos, ieviešot jaunus pašu resursus tādā līmenī, kādā to piedāvā komisija. Izabela Džorāna tieši uz to uzstāja. Tas ir ļoti svarīgi, jo kamēr mēs nevaram parādīt valstu nacionālajiem deputātiem un budžetu ministriem, priekšrocības, kādas konkrēti izrietī, izrītēs no eh, pašu resursu ieviešanas, tad mums nebūs argumenta, kas, iespējams, būtu arī visizšķirošākais. Un es domāju, ka salīdzināšanā starp Eiropas budžetu un nacionāliem budžetiem, mm, tas būtu interesanti, bet tas ir viss grūtāk izdarāms. Būtu interesanti arī salīdzināt to, kas ir salīdzāms. Ir acīm redzami, ka mums ir izdevumi, mm, kas ir paredzēti darbībai, kas ir krietni mazākā proporcijā nekā valstu budžetos, un valstu budžetiem mm, tur pāris, mm, tur ir vairāk kā 50% ierēģiņiem. Un Eiropas budžetā tur būs 6 vai 7%. Un būtu interesanti palūkoties, kā uh, tādā periodā, kad visas dalību valstis cenšas ietaupīt eh, valstu budžetos, tās saglabā eh, inter, ekonomiskās intervences un investīciju budžetu, un būtu interesanti salīdzināt arī šajā jautājumā, lai parādītu budžeta ministriem, ka tad, kad mēs piedāvājam palielinājumu uh, Mm, kas gan ir varbūt pieticīga, bet tomēr mm, ir paaugstinājums atsevišķās budžeta pozīcijās. Mēs neesam pretrunā ar to, ko viņi dara mm, savās valstīs, jo mēs jau saglabājam tādas pašas pozīcijas, kā viņi to dara pie sevis. Tātad, ja mums, mēs salīdzinām salīdzinošos elementus šajā jautājumā, es domāju, ka tas būtu taktiski liederīgi. Tātad, komisār kungs, jūs redzat, ka jūsu uzstāšanās ir radījusi daudz komentāru, daudz jautājumu. Paldies. Jā, varu piekrist, 2012. gads uh, būs pagrieziena punkts. Nu, bet korporācijas augtu par Eiropas parlamentu Īstenībā mums šajā korporācijā ir kopīgas atmiņas ar Jānu Mulderu un visiem citiem, kas strādāja pie budžeta. Disadvantages with Jāsaka, ka laiki ir visai neizdevīgi. Iedā pieaudzis apmēros eiroskepticisms uh, un vispārējais klimats nav pārāk labvēlīgs, bet nu, mums nevajadzētu būt pārāk optimistiem, pārāk lieliem optimistiem. Un kas vēl atšķiras šajā sasaukuma laikā? Parlaments aktīvāk iesaistās uh, budžeta pieņemšanā. Es nezinu. However, this is giving some, uh, uh, some benefits. Es ceru, ka mēs būsim kaut kādi ieguvēji, un tas, vai ieguvums ir paties, noskaidrosies arī piekdien. Nē, tomēr ceturtdien komisārs sev izlabo. Pirms pirmajām diskusijām uh, padomē. Top-down diskusijām. Iespējams, ka komisija būs spiesta. Ja changes introduced into the atkāpties no savas sākotnējās pozīcijas un jaņem vērā, ka ir tādas pozīcijas, kas ir vienkārši nodarījuši skaitējumu. Un jūs ļoti labi apzināties, ka ir e, daudz dalību valsts, kas savu pozīciju ļoti spēcīgi aizstāvēs. Protams, komisijai ir jāspēlē izšķirīga loma, lai cīnītos par budžeta līdzsvaru, par 2020. gada budžetu. Tātad par tādu budžetu, kas atbildīs uh, starptautiskiem izaicinājumiem 2020. gada stratēģijai. Izskanēja ļoti daudz komentāru. Uh, runāšana par pašresursiem, uh, runa par budžeta finansējuma avotiem. Es domāju, ka tagad ir tāda uh, zinām izraušanās uz priekšu, un esmu priecīgs, ka beidzot šis jautājums ir sakustējies, un es augstu vērtēju parlamenta spēcīgo pozīciju. Proti, ka jūs negribat visu laiku runāt par budžeta apgriešanu. Protams, ja mēs diskutējam par budžetu, godīgām diskusijām ir jānorisinās abās budžeta lēmēja iestādēm. Un es domāju, ka piekdien Dānijas prezidentūra vēl nenonāks pie secinājumiem. Tā tad vienkārši uh, norisināsies debates. Tātad tiks pieņemti kaut kādi secinājumi bez izšķiroša lēmuma, ko darīt pēc tam. Protams, ir jādiskutē par budžeta konsolidāciju ar jauniem resursiem. Kā var vienlaicīgi samazināt valstu iemaksas tajā pašā laikā, padarot stabilus valstu budžetus? Izskanēja tik daudz komentāru. Kalfinkungs, Durāns kundze, Lamasūra kungs, say... Haglunda kungs. Visiem jums gribu teikt, Mēs esam runājuši par tādu finanšu darījumu nodokli. Un, eh, ja tas tiks iekasēts, tie varētu uh, varbūt būt 30 eh, miljārdi eiro. Un, protams, atcerēsimies arī PVN direktīvu. Mēs redzam, ka mainās klimāts. Jau divus gadus to pieredzam. When he mentioned uh, tā varbūt bija Alana Lamasūra cēlā misija, ka viņš bija pirmais, kas uzrīkstējās minēt šos pašresursus. Jā, noskaņojums mainās, mainās gaisotne, attieksme pret pašresursiem. Runājot par iekšpolitiku Vācijā un par to, ka liberāļi ir gatavi pieņemt šaura tipa nodokļu sistēmu. Tātad mēs varam secināt, ka klimats ir uzlabojies un tiek runāts par to, kā finansēt budžetus, nevis tikai par to, cik apgraizīt un cik uh, iztērēt. Es ar gandrību uzklausīju parlamentu pozīciju, tā mums ir nepārprotama. Jūs esat labi informēti, ka bija ļoti svarīgi atrunāt dalību valstis, eh, automātiski nomainīt komisijas priekšlikumu ar savējo. Tā tad eh, mēs ņemam vērā parlamenta intereses, bet, protams, par 100% tas neatbilda neto maksātāju interesēm. Un Dānijas prezidentūra šo priekšlikumu uzskata par fundamentu, uz kura balstoties vēst sarunas. The... Uh, lesson of 2012 is very 2012. gadā gūtā mācība ir ļoti svarīga. Divas kopienas institūcijas runā par skaitļiem. Sūdzību skaits mūs patiešām pārsteidza. Vai tas ir kaut kādā veidā saistīts ar uh, zemāku finansējumu līmeni Grieķijai? Protams, mums ir jārunā arī par kohēzijas politiku, un uh, tur ir mazāks līdzfinansējums. Mums, protams, vajadzēja rūpīgi izvērtēt, kāpēc tas ir noticis, bet 15 miljārdi Ziemassvētkos. 2012. Uh, uh, tas ir ļoti grūti. protams. What the Germans call Schatten, Schatten zone and any expenditure. Ānu budžets. Šī pelēkā zona. Mums tā ir jāizpēta, un, protams, padoma arī piedāvā savu priekšlikumu, un tas ir balstīts uz uh, ieteikuma un īstenošanas standartiem. Tātad mēs domājam par tādu kā solidaritātes fondu vai rezervi. Un tas nekavējoties tiks pakļauts tādiem pašiem īstenošanas standartiem. Bet tas ir sarežģīts temats. Ja mēs runājam par Eiropas attīstības fondu, ir budžeta ierobežojumi un Protams, ja mēs šeit runājam par uh, pozīcijas paaugstināšanu vienai budžeta līnijai, tad, tad, protams, tas uh, nelabvēlīgi ietekmēs citas līnijas. Budžetam ir jābūt saskaņotam. Es saprotu, ka Haglund kungs sagaida kaut kādu atbildi no manis, proti līdzekļu delokalizācija un uh, konkurētspējīgi izaicinājumi finansējums. Mums jāsaprot, ka ieņēmumi un izdevumi ir jālīdzsvaro, un klausoties eh, komitejās, es varu secināt, ka pozīcija ir visai konservatīva. Pat tādās valstīs, kas Eh, ir ļoti progresīvas. Lauksaimniecība ir viens no galvenajiem tematiem, kas tiek apspriests parlamentu zālēs. many losers and winners in this. In this. Mēs te nevaram nosaukt zaudētājus un uzvarētājus. Šāda pozīcija arī ir izkristalizējusies, un, ja runājam par izdevumiem, tā jāpatur prātā. 207 miljārdi eiro gadā. Mums jārunā par apgūšanas uh, absorpcijas uh, jaudu, un mēs, protams, piedāvājam augstāku līmeni, un uh, līdzekļu apgūšanas rādītāji uh, finanšu plāna sākumā nebija galvenā problēma. Uh, Es nezinu, vai mana vīzija uz Eiropu apmierinās eh, Hartonga kungu. Mums nevajag mēģināt uh, divriteni izgudrot no jauna. Mums ir 2020. gada stratēģija un izdevumi būtu tai jāpakārto. Protams, eh, ja mēs runājam par ietaupījumiem, uh, vie, vis, vieglāk uh, eh, ir ietaupīt izdevums administrācijas jomā, bet no visiem izdevumiem tie ir tikai 5,6%. Savā vēstulē es norādīju, ka mēs samazinam izmaksas, bet līdztekus mums ir jāuzņem uh, Eiropas Savienībā Horvātija. Horvātija ir jātiek pārstāvētai parlamentā, citās iestādēs, Tās ir konkrētas saistības. 22 miljonus tas izmaksās 2013. gadā, sākot no jūlija mēneša, un mēs nepieprasām vairāk naudas. Tātad mums ir jās, jāietaupa nauda, lai atrast nepieciešamos līdzekļus Horvātijai vienu un tā paša budžeta ietvaros. Tātad eh, tas ir tāds visai piņķerīgs uzdevums, kas mums ir jāizpilda, un jāsaprot, ka ES budžets ir uh, savādāk strukturēts nekā dalību valstu budžeti. Bokroša kungs, kas uh, glāba Ungāriju finanšu krīzes laikā, paldies par jūsu ieteikumu. Mēs nevaram atturēties no cīņas pret veciem stereotipiem. Ja kāds man saka, ka Eiropas budžets ir domāts Eiropa, birokrātiem. Es gribēju pateikt, ka 94% no finansējuma atgriežas atpakaļ dalību valstīs un veicina investīcijas. Tātad šeit ir tā atšķirība starp ES un dalību valstu budžetiem. Un tāpat ir šīs stereotips ka mēs tikai tērējam, tērējam naudu, bet eh, arī dalību valstis ir ļoti bezatbildīgi uzdevušās tērējot savus līdzekļus vairāk Eiropas, lielāka Eiropa, bet vismazāk un mazāk Eiropas budžeta, ja mēs runājam par uh, Eiropas uh, nacionālo koproduktu. Es ļoti nopietni uztveru jūsu ieteikumu, Vogana kungs arī par to runāja, kā. Reklamēt šo Eiropu, tātad kā uh, nestās slavu pasaulē. Un es uh, gribēju kaut ko dzirdēt no Ingeborgas Grēslas, diemžēl viņš šo neko neteica. Tātad kvalitāte ir ļoti būtiska. Mēs pieredzam paradigmu maiņu, un mēs nerunājam tikai par taupību. Ja mēs nopietni uztveram izaugsmas un darba vietu veicināšanu, Jā, tas ir eh, pieticīgi, bet eh, Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara. Ir vairākas valsts, piemēram, Baltijas valstis, arī Bulgārija un citas saņem pārnesums 5 līdz 6% apmērā no to IKN, un, protams, tas labvēlīgi ietekmē valstu tautsaimniecību. Un man ir pierādījumi, kā vēl daudz mazāki pienesumi ir nopietni mainījuši tautsaimniecības attīstību uz labo pusi. Mēs te varam runāt uh, par šādiem piemēriem un struktūra fondu līdzekļus ir iespējams uh, izmantot, uh, garantējot šo pievienoto vērtību. Mums ir Eiropas budžets un cerams, tādā veidā mēs varam aizstāvēt Eiropu, kas, diemžēl, šobrīd piedzīvo stagnāciju. Paldies par jūsu komentāriem, ieteikumiem, un īsnībā šī ir tikai pirmā sadarbības kārta, ko šogad piedzīvojam. Paldies! Bien, merci, monsieur le commissaire, cher Janou. Paldies, komisār kungs, dargo Januš, es domāju, ka tas bija ārkārtīgi svarīgi lai mums būtu šāda viedokļa apmaiņa pirms nākamās tikšanās, kas mums būs rītdien. Parlamenta delegācija un prezidentūras trio ar komisijas klātbūtni. Mums ir arī citas tikšanās, atgādināšu kalendāru, laika grafiku ar divām nozīmīgām tikšanām, kas ir netradicionāls. Uh, ir starpparlamentu konference, kas noritēs 27. un 28. februārī jaunās um, Eiropas semestra procedūras ietvaros pēc Eiropas parlamenta iniciatīvas finanšu, ekonomikas, budžeta, darba um, komitejas un nacionālajā parlamenti tiksies, lai debatētu par budžeta politiku dalību valstīs un Eiropas Savienībā. Tātad tā ir iespēja turpināt šo pedagoģisko aspektu, ko minējām šodien. Pēc tam mums būs arī starpinstitucionāla konference, tie paši dalībnieki, plus, protams, Eiropas komisija un padome 22. un 23. martā. Tas būs otrā reize pēc pirmā šāda pasākuma 20. oktobrī ar Poliju, un mēs to tātad atkārtojam ar Dānijas prezidentūru, un mums būs arī darba sanāksme par maksājumā par prācijām, bet mēs par to vēl parunāsim. Paldies, Januš! E, es jums pateicos, dārgie kolēģi, mēs varēsim tagad pāriet pie 15. mūsu darba kārtības punkta, kas ir civildienesta noteikumu un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība Eiropas Savienībā. Koordinātori dar, rikojās tik prātīgi, ka mm, nodeva šo, eh, zi, refer, šo ziņojumu Alde grupai un tā, mm, tā tad iecēl savu referentu, un es došu viņam vārdu. Mums būs tas prieks iepazīties ar viņa pieredzi. Lūdzu, darbu kolēģi. Uh, thank you. Uh... Liels paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos uh, norādīt uz to, cik uh, liels uh, gods ka mani šai komitejai nominēja mana politiskā grupa. Šī ir viena no um, varenākajām komitejām parlamentā. Es vēlos strādāt ar jums un arī paldies par to, ka man pagodinājāt un ievēlēt arī par vicepriekšsēdi. Kur nezinu, es esmu eksperts lauksaimniecības eh, jomā. Un arī divus gadus es biju finanšu ministru Skotijas valdībā. Divus gadus strādāju pie budžeta kontrolas jautājumiem. Man ir zināma pieredze finanšu jomā un ceru arī to izmantot šajās debatēs pavisam īsi. Komisijas priekšlikuma attiecībā uz nolikumu izmaiņām varētu arī būt uh, jautājumi. par to, cik detalizēti mēs tajā visā iedziļināmies that the Commission are looking for. I mean, the headline figure. Tā tad runāt arī par ietaupījumiem līdz 2020. gadām. 5% samazinājums būs personālā, un tas ir saistīts ar tādu dabisku procesu. Tiks arī piemēroti visi principi, kas ir saistīti ar, ar algu, arī solidaritātes uh, um, princips 6%, un tad arī palielinās pensionēšanās uh, vecums līdz 65, 65 gadiem. Viņi varēs strādāt arī ar līdz, līdz 67 gadiem, ja vēlēsies, un tad palielinās arī nedēļas darba stundas līdz 40 stundām nedēļā. Tiek samazināta arī līgumdarbinieku skaits. Uh, un pagaidu darbinieku skaits. Un šie ir galvenie priekšlikumi, kāda ir jaunajā uh, personāla reglamentā, civildienas noteikumos jautājums, tātad cik detalizēti komiteja vēlas tajā visā iedziļināties. Jūri komiteja ir atbildīgā komiteja, un es saprotu, ka. Kā ka viņi apstrīdēs komisijas priekšlikumu, un tad mums ir jāredz, vai mēs tam piekrītam vai nē. Tad jautājums, kas jāprecizē, pirmkārt, kādēļ komisija uzskata, ka tiek izman, jāizmanto šī nozare, lai varētu mazināt uh, izdevumus, jo ir vēl citas nozares, tad, kad mums būs arī konkrēti uh, priekšlikumi par to, kādu un tieši kādos departamentos aģentūrās šie ietaupījumi un samazinājumi tiks veikti. Mēs gribētu arī zināt, ko komisija darījusi, lai šie priekšlikumi tagad netraucētu programmu un projektu attīstībai šī reforma tiks noslēgta pirms tiks panāta vienošanās par daudzgadu finanšu plānu. Un tad arī gaidas par to, kā tad būtu šis plāns, ņemot vērā komisijas priekšlikumu, ja, tas ne, ja vienošanās netiek panākta, vai tad komisija ir gatava pārskatīt vēl šos jautājumus un paredzēt papildu samazinājumu. 5% personāla samazinājums. Uh, nebūs nemaz tik liels, bet kā tad komisija ir iecerējusi sasniegt savus ietaupījumu mērķus? Tie daži no jautājumiem, uh, kur mums komisijai būtu jāsniedz mums atbildes. Jūrija komiteja vienosies par datumiem, uh, ziņojuma projekta prezentācija notiks 1. martā, grozījuma iesniegšanas termiņš 8. mārts. Un balsojums komitejā 25.26. martā tas nozīmē to, ka no budžeta viedokļa mums būs nepieciešams arī runāt par viņu projektu ziņo, par viņu ziņojumu projektu apmēram 27. februārī. Un tad arī būs jābalso martā par šo atzinumu un, un, un grozījumiem. Es gribētu dzirdēt, kāda ir kolēģu viedoklis par šo. Šis būs mans pirmais ziņojums budžeta komitejā, un es tiešām arī vēlētos sekot jūsu norādēm. Paldies! Paldies, godētais kolēģi! Greslas kundze, lūdzu! Paldies! Nu, domājams, ka jūs jau zinat, esmu. Uh, ar šo jautājumu diezgan daudz strādājuši, jo tā ir vienreizēja iespēja. Un ne jau galvenokārt tādēļ, lai ietaupītu, bet lai uh, izvairītos no struktūrālām personāla problēmām. Un komisijas priekšlikums, diemžēl, šīs problēmas nekādā veidā nenovērš. Tā ir vējā palaista iespēja risināt nozīmīgas personāla statūtu problēmas. Viena no problēmām ir tāda, ka eh, sākotnējās algas eh, dažos amatos ir pārāk zemas. Piemēram, runājot par auditoriem, revīzijas palatā vai tiesā, tātad mums ir jāpasaka, ka sākotnējā alga ir jānosaka augstāka, jo tāda iespēja ir jāparedz un institūcijām par to ir jāmaksā, lai varētu pieņemt darbā patiešām kvalificētus cilvēkus. Otra problēma komisija nebija pietiekami stingra, jau pagājuši gadu piedāvāja neoficiālu dokumentu par personālu, runājot arī par brīvām dienām, ceļojumu dienām un. Komisija man pateica, tad, kad es visu to piedāvāju, jā, paldies, mēs esam jūs pateicīgi, bet nekas netika darīts. Tātad es varu konstatēt, ka 2004. gadā tika ieviesta pēdējā personāla reforma, kas eh, tādā neizdevīgākā situācijā nostādīja jaunās dalību valsts. Diemžēl Un, ja mēs runājam par uh, tādu lielu personālu aparātu, tad mums ir jāatrisina daudzas problēmas. Un ir jābūt līdztiesībai darbinieku vidū, ir jābūt vienai un taš, tai pašai algai uh, par vienu un to pašu darbu, jo bieži vien ir tā, ka cilvēki dara to pašu darbu, ko pārējie, bet viņi saņem 40-50% no tās pašas algas. Un komisija neņēma vērā arī. Uh, manus moder modernizācijas priekšlikumus par um, paaugstināšanu amatā ik pa diviem gadiem un uh, tātad neatkarīgi no tā, vai jūs esat čakls vai slings, jūs ik pa diviem gadiem uh, saņemat lielāku algu. Un ja kāds uh, deputāts uh, kas sāk darboties eh, A9 līmenī, tad viņš ik pa diviem gadiem saņem eh, jaunu Tā tad viņš eh, tā turpina darboties, eh, bet ierēģi var saņemt augstākus eh, atalgojumus. Tā tad mēs principā no sākuma līdz beigām saņemam tādu um, vienotu līmeņu atalgojumu. Tā tad vajadzētu šo atalgojumu sistēmu reformēt, lai varētu padomāt par labāku atalgojumu sistēmu. Un referents Uz to arī ir norādījis, un eh, es noteikti budžeta kontrolas komitejas vārdā izstrādāšu savu priekšlikumu. Tālāk tika runāts arī par tā saukto fleksitājumu, jeb elastīgo darba laiku, ka vajadzētu būt uh, līdzsvaram ar, starp darba un brīvo laiku. Uh, un tika noteikts, eh, ka šī maksimāl, šis maksimālais dienu skaits var būt 24 dienas papildus atvaļinājumam, bet 24 dienas uh, brīvas nevar ņemt citu pēc citas, tātad pēc kārtas. Ja kāds ir, piemēram, direktors, nodaļas vadītājs, ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks, viņš nevarēs izmantot šo flexitime principu. Un uh, referents uh, norādīja, ka šo specifisko Eiropas sistēmu vajadzētu izpētīt rūpīgāk, piemēram, ka cilvēks var saņemt direktora algu, neuzņemoties tādu atbildību, kas ir jāuzņems direktoram. Tātad, ja mēs runājam par AD9 atalgojumu, ko saņem nodaļas, sadaļas vadītājs, un tad ir AD 15 līmenī strādājošs cilvēks, kas eh, saņem augstu algu, bet viņš nav nodaļas vadītājs, līdz ar to viņš joprojām var izmantot flexi time, tas ir negodīgi un noteikti šeit vajadzētu izstrādāt konkrētus uzlabojumu priekšlikumus. Mums kā budžeta ļaudīm patiešām kaut kas ir jāuzlabo, un te ir arī interesanti skaitļi, ko esam saņēmuši no jūri komitejas runājot par brīvo dienu samazināšanu. Tā tad viena brīvdiena Eiropas Savienībā izmaksā 20 miljonus eiro. Mēs arī samazinājām ceļošanai atvaļ, atvēlētās dienas. Un, ja mēs runājam par brīvdienu samazināšanu, tad tie būs 50 miljoni eiro gadā. Tālāk runājot par algām, tur var ietaupīt 400 miljonus eiro gadā. Uh, Bet, protams, ir jādomā arī par pensijām. Ja tur tiks veikti ietaupījumi, tie būs 600 miljoni gadā. Domāju, šie skaitļi ir visai iespaidīgi. Un e, mums noteikti ir jāatrisina problēmas, kas to ir saistīts. Problēmas sind, dann möchte ich auch mal drauf hin. Ja mēs runājam par problēmām, es gribēju pateikt ka uh, darbinieku uh, regulējuma birokratizācija ir novedusi pie tā, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas tiek pieņemti cilvēku resursu nodaļā darbā, tātad katrai ģenerāla direkcijai ir sava kadru daļa. Kādēļ? Ja mēs runājam par atvaļinājumu īstenošanu statūtā, tam ir atvēlētas vesels 52 lapus. Es te varu uzskaitīt neskaitāmus piemērus un varētu teikt, ka sistēma ir jāvienkāršo, bet komisija neko nav piedāvājusi. Domāju, ka noteikti mums vajadzētu pieprasīt, lai komisija beidzot kaut ko darītu, jo tas patiešām izmaksā ļoti dārgi. Un ja kāds iepazītos statūtā ar datiem, kā tiek um, aprēķināts viņa atvaļinājuma dienas, varbūt viņu uh, viedoklis par to visu arī mainītos. Es lūgtu, lai mūsu referents izrādītu ziņojumā, ka mēs nu dienu kaut ko gribam panākt, ka mēs negribam pamest šo uh, kaujas lauku ar tukšām rokām, un dalību valstīm, protams, šie signāli ir jāuztver pareizi. Tagad es runāju par to, ko varētu darīt. Un tagad citas lietas, par ko nerunāju. Es nerunāju par 16% ārzemju šo ekspatriācijas piemaksu, kas, ko cilvēks saņem arī, ja pat 30 gadus ir uh, nodzīvojuši Briselē. Man šķiet, ka padome vēl nav uh, uzdrošinājusies šo jautājumu aplūkot. Varētu domāt, ka pap papildus eh, atvaļinājumam ir arī 18 dienas, kad institūcijas ir slēgtas. Tātad 18 dienas papildus svētku dienām. Un, ja mēs runājam par pēdējo gadu svētku dienām, tad papildus atvaļinājumam tur vēl ir 9 darba dienas, kas ir brīvas. Bet parasti tiem darba ņēmējiem ir jāņem atvaļinājums, piemēram, eh, gada nogalē, ja viņi vēlas brīvu dienu. Uh, un īstenībā par to neviens nerunā. Katra brīvā diena 10 miljoni eiro un tā tad 9, 9 brīvdienas 55 tūkstošiem ES nodarbināto 90 miljonu eiro. Daudzi par to nerunā un es arī baidos par to runāt īstenībā, jo saņem daudz tādus visai uzbrukošus ēpastus. Es domāju, ka mums ir jāparunā par tādu ierēdniecības dienestu, kas būtu pietiekami uh, konkurētspējīgs, bet šis ierēdniecības aparāts, diemžēl, rada problēmas, nevis tās atrisina. Mums ir jāpadomā par to, kas tiek izdarīts. Tādēļ es labprāt būtu veltījusi šim jautājumam vairāk laika, lai iepazītos ar tām problēmām, ko būtu iespējams atrisināt. Uh, Un uh, budžeta kontrolas komitejā mēs uh, daudz jautājums risinām, bet, diemžēl, tam nav atvēlts pietiekam daudz laika. Vi Nākamreiz eh, statūti noteikti tiks atvērti daudz vēlāk, tādēļ mums ir jārīkojas nekavējoties. Un es saprotu, ka debatis ar padomu turpināsies vēl ilgi. Un uh, varbūt pavasarī, vasaras sākumā mēs vēlreiz varēsim padomāt par darbinieku statūtu vienkāršošanu un uh, cilvēki, kas šeit strādā, protams, uh, ir labi iepazinušies ar šīm problēmām un viņi cer, ka šeit notiks kaut kas nedaudz vairāk. Paldies! Merci, Šeringe! Paldies, Inge! Mums referents priecīgs redzēt, kā EPP ēnu referente būs īpaši aktīva, lai palīdzētu viņam orientēt uh, šo komisijas priekšlikumu. Pragliekundz, lūdzu. Le débat de la compétitivité de la France. Atgriezīšos pie diskusijas par uh, ierēdniecības konkurētspēju. Mums būs jautājums ziņo, ziņotājiem, ja drīzāk komisijai veidā, kā mēs uh, pārs šī kā tiek reprezentēti šie darbinieki, vai tā ir darba grupa, mm, kā tika uztverts šis priekšlikums, šie pasākumi. Tas būtu interesanti, uh, lai mēs zinātu, kādā kontekstā šīs debates notika un kādā tās notiks. Paldies! Paldies! Un vēršos pie komisijas vai ģenerāldirektora kungs vēlētos jau šajā brīdī izteikties daudz jautājumu tika uzdoti jūs strādāsiet tiešā mm, saskarē ar referentu un ēnu referentu, vai jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēžu kungs. Sākumā vēlējos teikt, ka mēs esam jūsu rīcībā, kā jau to teica ziņotājs. Es domāju, ka. Vēlos atgādināt pāris lietas. Pirmkārt, vajag aiz, ievietot šos komisijas um, um priekšlikumus reformā, kas bija 2004. gadā. Tā bija ļoti būtiska reforma, un um, tā ir palīdzējusi sasniegt 3,5 miljārdus ietaupījumu, un um, no, līdz 2020. gadam tas ļaus uh, sasniegt um, 5 miljārdus eiro. Un es dzirdēju, ka bija jautājums par uh, līmeņu, algu līmeņiem, un uh, tas, bija vien, tas bija vien no, viens no sekām, kas radās no 2004. gada reformas, un um, tā ir taisnība, ka mums ir zināms skaits problēmu uh, jauno administratīvo darbinieku pieņemšanā darbā no atsevišķām dalību valstīm. Es arī dzirdēju Greislas kundzi, ku, kas mums skaidroja, ka mēs nesam ņēmuši vērā, zinām, skaitu lietu, kuras viņa minēja. Es šeit varbūt neiedziļināšos visās detaļās, tas nav īstais brīdis, bet es tomēr vēlētos šeit atgādināt, ka mēs mm, esam pieņēmuši zināmas vadlīnijas attiecībā uz pūliņiem, kas tiks pielikti komisija. Uh, rosināja samazināt personālu visās kategorijās. Nav runa tikai par administratoriem vai ierēģiem. Runa ir par visiem, visu personālu, kas, kuriem tiek saņemta samaksāt citā formā nekā līgums strādniekiem. Tā tad ir samazinājums. Visās institūcijās tas ir priekšlikums, kas aptver visas institūcijas. Un um, tā rezultātā mums vajadzētu ietaupīt, ja es pareizi atceros, vienu miljardu. Tas ir nozīmīgs ietaupījums. Bez šiem pasākumiem, jeb drīzāk paralēli šiem pasākumiem, un atbildot uz uh, referenta rosnoto jautājumu, komisija, protams, veiks iekšēju reorganizāciju tās dienestos. Jautājums bija, kur tieši tas tiks darīts, kur šie pulniņi tiks veikti. Tie tiks uh, sadalīti visos ģenerāldirektorātos, no komisijas puses aģentūrās vis, visos, visur. Vis, visur, kur ir um, pārvaldības atbildība. Šis samazinājums tiks veikts saistībā ar 5% ar gada, tātad pa vienam procentam gadā samazinot um, pa iestādēm un uh, avots, kā jau minēju, būs personāls, kas dots pensijām, un tas netiks aizvietots ar jauniem darbiniekiem, tātad lielos vilcienos 1,50%, un mm, komisijas zaudē apmēram 1250 ierēģi. Un tas būtu trīs reizes e, lielāks skaits nekā mana ģenerāla direktorāta darbinieku skaits. Tas ir vērā ņemams skaitlis. Mēs izmantojam šo gadījumu, lai, kā jau es minēju, veiktu restruktūrizāciju un pārdalītu darbiniekus starp ģenerāla direktorātu atkarībā, ģenerāla direktorātiem atkarībā no komisijas prioritātēm. Un mēs izmantosim šo situāciju, lai samazinātu darbinieku skaitu tur, kur tas būtu prātīgi to darīt, tādā veidā, lai izceltu prioritātes. Attiecībā uz citiem darba apstākļu nosacījumiem tiek piedāvāts pāriet no 37 stundām līdz 40. Un daudz ierēģiņi strādā krietni vairāk kā 40 stundas nedēļā. Un uh, to ņemot vērā, nevajadzētu par zemu novērtēt nozīmību, kāda mm, šā, šim darba laika palielinājumam ir atsevišķās personāla kategorijās, un tas jau īpaši attiecas uz um, sievietēm, kurām būs jāstrādā divi ar pus um, papildus stundas, ar sakām, kādas tas tās atstāja uz um, bērnu mm, aprūpi. Mēs, um, es atgriezīšos pie Greslers kundz teiktā mm, uh, par šiem ceļojumiem. Un tas tiks ļoti stingri pārskatīts. Ņemot vērā sekas, kādas ir transporta līdzekļu attīstībai. Šis uh, noteikuma aspekts nav ticis pārskatīts eh, praktiski kopš mm, Eiropas civildienestu izveides, eh, ko, lai mm, pirms tam, lai atceļotu mm, no Briseles līdz Parīzē, vajadzēja piecas stundas mašīnā, tagad eh, mēs pavadām divas, trīs stundas, un ir vēl arī, mēs esam samazinājuši maksimālo šo termiņu. Mēs no sešām dienām to atcēlām uz, tri, pārveidām uz trim. Arī veicām izmaiņas um, attiecībā uz transporta kompensācijām. Un Greslis kundze runāja arī par šīm paaugstinājumiem, un mēs varētu pie tā atgriezties uh, debatēs, runājot par fleksītājiem, uh, ja elastīgiem darba stundām. Tas nav tāds pasākums, kas tika ieviests 2004. gada civildienista noteikumos, lai uh, dotu vairāk brīvdienu un personīgi, kā ģenerāla direktorāta vadītājs Es varu teikt, ka tas ir jautājums, kas man, man liekas acīm redzams. Šis fleksītājiem tika izveidots, uh, lai ierēģiem, īpaši tiem, kuriem ir ģimenes, lai viņi varētu um, apvienot um, savu darba laiku ar um, savu ģimenes dzīvi. Un mums ir ļoti skaidras mm, līnijas attiecībā uz pārvaldītājiem, nodaļās un direkcijās. Kad es raugos uz bilancēm, kuras man iesniedz cilvēku resursu vadītāji, es atzīmēju, ka relatīvi maz skaits darbinieku izmanto fleksī time ietvaros Mm, šo kompensāciju, kas ir eh, par nostrādātajām stundām, kas ir tātad vairāk nekā noteikts, lai iegūtu kādu vēl lieku darba eh, brīvdienu. Tas ir visai relatīvi eh, maz izmantots, bet tā ir iespēja, kas paliek atvērta. Komisija savā priekšlikumā ir apstiprinājusi to, ka tā izslēdza ieguvumus no šīs iespējas menedžmentam, mm, ņemot vērā to, ka menedžments ir pietiekami liels, lai varētu pārvaldīt savu laiku. Un es gribēju precizēt Greslas kundzei par. Mēs šajā jautājumā strādājam, ir ievērojams progress panākts un uh, Un runājot par ekspatriācijas um, jautājumiem, tas ir svarīgs jautājums. Mēs pieņemam darbā cilvēks no visas Eiropas, un mm, šīs ekspatriācijas nauda tika sākotnēji piešķirta, kad bija šie civildienista noteikuma sākumā. Tas bija tāpēc, ka tam bija pamats. Un mēs varam padziļināt debates par šo tematu, ja jūs to vēlties. Lūk, priekšstādātāja kungs, to es vēlējos šobrīd teikt. Man ir kolēģi arī no cilvēku resursu mm, ģenerāla direktorāta, kas arī, kuri arī var atbildēt uz eh, konkrētākiem jautājumiem, ja jūs to vēlēsieties. Paldies! Es domāju, ka varam noslēgt diskusiju par šo jautājumu. Vai mm, mūsu referents vēlas mm, vēl izteikt kādu komentāru vai izdarīt kādu secinājumu, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju tikai pateikties komisijai par dažajām sniegtajām atbildēm. Es ceru, ka es varēšu arī turpmāk tikties ar ēnu referentiem, lai apspriestos mūsu vidū, piedāvātu jūt pēc iespējas labāk pārdomātu ziņojumu saskaņā ar jūri noteiktajiem termiņiem. Très bien. Je vous remercie. Paldies. paldies. Tātad atgādināšu, ka runa ir par atzinumu, mm, par budžeta sekām, civildienesta noteikumu reformas ziņā, kuru komisija ir saņēmuši skata pēc būtības un juridiskā komisija, un es redzu, ka tas neparādās mūsu biļtenā, bet kā nu, norādīja mūsu referents, tad mums ir um, ehm, 8. februārī būs pieejams projekta referents Tas būs tātad. Viņam projekts un 26. un 27. martā būs apspriedīs, un pēc tam būs arī um, tātad balsojums aprīlī. Un 22. martā būs balsojums, nedēļu pirms jūrī komitejas. Un mums būs prezentācija un diskusija par projekta, ziņojumu projektu 27. februārī. Tātad uz otrajā tam jau vajadzētu būt pieejam. Nu, lūk, paldies. Pateicos arī referentam. Un pēdējais darba kārtības punkts ir 17. Nē, 16 ar, eh, par eh, zvejas iespējām ar Mozambikas republiku. Alfonsīkungs, jā. Runa ir par nolīgumu zvejniecības nozare uz trīs gadiem ar repu Mozambikas republiku, eh, kurā runa ir par 3 miljoniem, 30 miljoniem eiro. Un, Pirmais jautājums, kur vēlējos izcelt, ka 2012. gadā mums ir uh, tātad um, nolīgums, kas tiks drīz izpildīts, un mm, tas ir labāk, šobrīd ir situācija labāka nekā iepriekš, kad mēs um, par to spriedām, kad jau zivis tika nozvejotas. Ir, mm, mēs esam izdarījuši nelielu solīti uz priekšu. Uh, Un vēl viens punkts ir, ka šīs uh, nolīgums ar uh, Mozambiku uh, tur ir um, uzlabojumi attiecībā pret iepriekšējiem nolīgumiem, mm, kas mums tik iesniegt, un tur ir dubultojušās summas, kas ir vietējās zvejas attīstībai un ir jādara tā, lai Mozambikas republika spētu mm, zvejot tos resursus, kas ir tās teritorijā. Tas, to mēs varētu veicināt. Tajā pašā laikā nolīgums paredz arī mazināt spiedienu uz zīvju resurs, uz resursiem, pat ja tas ir varbūt vienpusīgāk, jo tur ir arī pirāti jautājums. Uh, Un jūs varat saprast, ka mūsu grupa var tikai par to priecāties. To ņemot vērā, pat, jā, šajos nolīgumos ir problēma pēc būtības mūsu komitijai, ka to var pārskatīt uz augšu gadījumā. Tur ir palielinājums, ja nosacījumi resursu un um, vienošanās ziņā uh, tur ir budžeta ies, iespēja, ka mēs, iespējas, kas mums varētu būt um, um nedaudz traucējoši gadījumā, ja ir pālielināms līdz ar to, tāpēc mēs piekrītam šim um, nolīgumam un mēs vēlamies veicināt komisiju slēgt šādus um, zvejas nolīgumus, kas būtu vēl uh, atbils, vēl labāk um, novietot laikā un tur saturu arī varētu palielināt, uh, uzlabot patiesību. Kolēģi. Paldies, gadieties. Kolēģi Lūdzu, Broļie kundze. Es arī varu piekrīst uh, Alfonsī kunga sacītajam, ja mēs varētu tikai veikt šādus precizējumus, kompensāciju summa katru gadu ir mazāks nekā iepriekš, tomēr tas izskatās gana liels, ņemot vērā eh, nozvejoto zivju tonu apjomu, un otra lieta, eh, summa, kas ir paredzēta attīstības eh, atbalstam, arī pāriet no, no 250 līdz 400 tūkstošiem eiro. Un tas ir ļoti daudz, un mēs gribētu zināt, kāda ir tāda atšķirība. Très bien, Žumēr. Labi, paldies. Jā, citu jautājumu nav. Atgādinu, ka grozījuma sūtīšanas termiņš ir 16. februāris budžeta komiteja notiks balsojums 8. martā, lai ļautu arī zīvju komitejai balsot vēlāk, un tad eh, plenāra sēdē būs balsojums četrus mēnešus vēlāk. Vēlreiz komisija varētu atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots. Nu, ja ne šodien, varbūt kā citu dienu, jā, bet, nu, mēs negribētu te. Uh, griezties ap eh, savu asi. Jums būs rakstiski atbild no komisijas. Labi, paldies, esam izskatījuši mūsu darba kārtību. Sanāksmes slēdzam, bet vēl dažas minūtes zālē paliek lūdzu koordinātori. Būs īsa koordinātoru sanāksme. Tulki arī lūdzu palīdziet šai koordinātoru sanāksmes laikā, lai mēs varētu tad, tad sazināties. 5 minūšu pauzes.